del día es el relativo al informe de la señora Beder. Nākamais darbkārtības mm, jautājums ir ēst rīcības plāns savas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirniecības apkarošanai, un Katarīna Bērdere ir eh, referenta. Lūdzu, vārds jums.